Allora, riprendiamo, cari kolēģi. Labi, turpināsim darbu, kolēģi. Tālāk uzklausīsim balsojumu skaidrojumus. Vispirms skaidrojumu par Inesējāls Senders ziņojums 2017. Eh, gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana e e Eiropas komisija. Pospišaukungs ir pieteicies, bet viņš nav zālē. Paldies, priekšsēdētāji. Es atbalstīšu šo ziņojumu. Es atbalstīju šo budžeta izpildes apstiprināšanu attiecībā uz Eiropas komisiju. Tā kā es esmu deputāts no Čehijas, es, man tiešām žēl, ka tik ļoti liela, tik ļoti liela daļa no šī ziņojuma fokusējās uz mūsu premjerministru jo viņš ir izmantojis uh, lielos uzņēmumus savās interesēs, bet formāli šie uzņēmumi viņam nepieder. Un tad viņš nav pareizi izmantojis Eiropas Savienības līdzekļus. Šī lieta vēl joprojām ir progresā, vēl mums ir jāskatās, cik ka lielā mērā Babiša kunga rīcība ir pretrunā Eiropas normām. Tālāk, nākamais runātais Hanan kungs, lūdzu, vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Vienmēr ir runa par naudu. Eiropas Savienība ir kļuvusi par lielisku mehānismu, kur ir iespējams atņemt naudu no cilvēkiem, un pēc tam šī nauda tiek uh, nodota sistēmas dalībniekiem. Jāsaka, tas nav nekas tik ļoti unikāls. Jebkurā valdības sistēmā ir tāds aspekts un tāda iespēja, bet kas ir unikāli? Šeit ir šis atšķirības elements ar cilvēkiem, kas veic iemaksas un tie, kas tērē. Uh, tad e, šeit mēs redzam milzīgu neefektivitāti. Un tas viss dēļ tā, ka valdība atrodas tālu prom no faktiskās vietas. E, fundamentālā loma šeit būtu saukt izpildvaru pie, pie atbildības, bet šī dinamika šeit neatiecas, jo e, galu galā, lai būtu lielāka integrācija, šis parlaments vienmēr atbalsta komisiju un aizmirst par nodokļu maksātāju interesēm. Tas viss integrācijas vārdā, un šāda problēma pastāvēs jau no paša pirmsākuma. Eh, paldies! Tālāk nākamais eh, kaut ziņojums 2017. Eh, gada ES vispārējais budžets Eiropas Savienības tiesa. Mēsešmita kungs ir pieteicies. Lūdzu, vienu minūti. Tad Mēsešmita kungs nav zālē, tad tālāk nākamais ziņojums atkal. Savernāma ziņojums, at, arī budžeta izpildes apstiprināšana, zāļu aģentūra, Mairkungs, viena minūte. Gunze. Mm, paldies, 500 miljoni mārciņu rēķins sakarā to, ka mēs nevarējām nokārtot savu saistības ar, sakarā ar celtniecību, ka ne arī Vorf. Tas ir milzīgs zaudējums. Mēs esam zaudējuši mūsu pētniecības kapacitāti. Um, Eiropas Savienība runā par to, ka vajadzētu piesaistīt ekspertus, un, un, un pēdējo desmit gadu laikā šīs aģentūras darbs ir bijis ārkārtīgi svārīgs. Darbs šajā jomā ir ļāvis uzlabot situāciju. Visās valstīs, arī apvienotā karaliste. Zāļu ražošana manā vēlēšanu apgabalā, piemēram, šeit ir izveidota jau paralēla testēšanas rūpnīca. Uh, bet ja ir augstāks izmaksas, tad mazāk paliek investīcijām, un šajā gadījumā līdz ar to arī apvienotā karaliste saņems mazāk zāļu, līdz ar to, tad, kad arī būs mazāk mūsu veselības sistēmai līdzekļu, jo vairāk tērēsim citiem mērķiem. Labi, paldies Mājers kundzei. Un tālāk Nesešmita kungs, vai Mesešmita kungs ir šeit plenāsēšu zālē. Nē, viņa nav. Tādā gadījumā nākamais ziņojums, Panzerī, Prēda, Engels, Gerens ziņojums, Tanukungs. Lūdzu divas minūtes grupas vārdā. EKR er grupā vārdā es gribētu pateikties visus, visiem ziņotājiem, ēnu referentiem par ļoti produktīvo veidu. Mēs strādājam kopā, panācam kompromisu par šo te ļoti sarežģīto jautājumu. Es tiešām atbalstu šo konsolidēto instrumentu, ko ir piedāvājis komisija, un, un līdz ar to Eiropas Savienība varēs. Uh, efektīvāk un eh, arī darboties. Un šajā brīdī notiek pārēja, notiek um, dienvidos destabilizācija un ir arī Krievijas eh, centieni destabilizēt. Ir ļoti daudz dažādi izaicinājumi un tāpēc situācija mūsu kaimiņu apkaimē ir ārkārtīgi svarīga. Es personīgi atbalstu šo pilnībā konsolidēto instrumentu, tomēr es atzīmēju, ka ir arī pretrunas gan parlamentā, gan arī manā grupā par noteiktiem aspektiem. Un šīs diskusijas būtu jāturpina nākamā sasaukuma laikā. Ņemot vērā eh, šo te eh, ļoti stingro geogrāfisko pieju, es eh, nedomāju, mm, ka, ka mēs varēsim konsolidēt fondus tā, ka dosim naudu vienam rajonam uz kādu citu rēķinu. Mums ir jāsaista finansējuma piešķiršana ar mm, mūsu ārlietu politiku. Uh, šī te e, prasība piešķirt 95% no OECD ir kaut kas tāds, kas dod mums pārliecību, ka mēs spēsim tik galā ar uzdevumu. Es atbalstu arī EFSD un e FSD plus priekšlikumus šo ārējās rīcības garantiju. Mēs uzskatām, ka tādā veidā mēs varēsim atrisināt arī jautājumus starp Eiropas komisiju un investīciju banku. Uh, bet 52. Um, grozījumā ir par finansējumu EIB bankai, un uh, tas rada šaubas. Ļoti žēl, ka es vairs nebūšu šeit klātdēļ Brexit, es nevarēšu nākamā sasaukumā runāt par šo te instrumentu, un esmu ļoti sarūktināts, ka apvienotā karaliste nevarēs piedalīties visā šajās apritēs. Tas ir vēl viens atgādinājums, ka, e, kad mēs visi runājam kopā, tomēr ieguvi no mēroga ir ļoti milzīga. Eh, paldies! Eh, tālāk, eh, Flenkšēns ziņojums, Dančāna kungs, lūdzu, vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji! Daļa Eiropas Savienības ārējais budžetā stabilitāte ir attīstībai kaimiņu valstīs, ir īpaši Balkānos, ir pilnīgi leģitīmi. Francijas delegācija tomēr atturējās balsojumā, lai paustu iebildumus. Ja divos aspektos attiecībā uz IPA divi priekšlikumiem. Pirmkārt, pār finansēm Turcijai. Mūsuprāt, tas ir pārāk liels, lai gan ir jāvienojas par migrācijas finansēm. Un no otras puses Eh, pirms iestājas eh, instrumentu izmantošana šajā sakarā vieš lielu apjukumu. Paplašināšanās ir strīdīgs jautājums, kur sakarā nav vienprātības, un šis nav mehānisks vai finansiāls jautājums. Atsevišķas valstis. Uh, kas izmanto pirms iestājas fondus, pat nav kandidāta valsts, un vajadzētu pārdēvēt šo instrumentu un tādā veidā to atsaistīt no paplašināšanās problemātikas. Tas bija pēdējais runātājs, un ar to mēs līdz pulksten 15. Uh, eh, sēdi pārtraucam, un labu ēst gribu pusdienās visiem!